Atsākam darbu. Paziņošu vēlēšanu pirmās kārtas rezultātu amatam Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem. 718 nodotas balsis, nederīgas 35, derīgas 683. Līdz ar to nepieciešamais absolūtais vairākums, lai ievēlētu priekšsēdē pirmajā kārtā, ir 342 balsis par. Forence 50 balsis. Lamberte 50. Pitela 183 balsis. Rebega 43 balsis. Stīvens 77 balsis. Tajānī 274. Tā kā neviens no kandidātiem nav saņēmis nodoto balsu absolūto vairākumu, būs otrā vēlēšanu kārta. Ja nav citas piezīmes, tad pieņemu, ka kandidāti pirmajā vēlēšanu kārtā paliek tie paši arī otrajā. Līdz ar to paliek Forenca, Lambert, Pitēla, Rebega, Stevens un Tajānī kā kandidāti arī uz otro kārtu. Vai kāds no nosauktajiem kolēģiem vēlas atsaukt savu kandidatūru? Tā nav. Tas nozīmē, ka otrajā vēlēšana kārtā paliek tās pašas kandidatūras. Saskaņā ar reglamentu pirms nākamās kārtas ir iespējams arī citus kandidātus pieteikt. Tā kā, ja kāds no jums jūt vēlmi piedalīties otrajā vēlēšana kārtā, tad tas ir iespējams. Termiņš es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs šajā nopietnējā jautājumā izrādītu arī nopietnu attieksmi. Tātad termiņš kandidatūru pieteikšanai uz otro vēlēšanu kārtu būs 12.30. Kandidātu pieteikums jāiesniedz pašreizējiem priekšsēdētājiem ģenerāla sekretāra R00.11 prezidentūras prezidiju birojā. Es izsludinu pārtraukumu un aicinu jūs atgriezties pulksten 13.